Pan przewodniczący. Wznawiam posiedzenie. Paldies, vēlētos atsākt darbu kārtību. Vakardienas sanāksmes protokoli visiem kolēģiem ir tikuši izdalīti. Vai ir kādi komentāri? Nē. Šķiet, ka protokolu varam tātad uzskatīt par pieņemtu. Mūsu darba kārtība paredz kopīgās debates par četriem ziņojumiem, kas attiecas uz tā saukto jūrniecības paketi. Pirmajam došu vārdu referentiem, un pirmais referents ir Grānis Paskāla kungs uz četrām minūtēm lūdzu. Gracias, señor presidente. Paldies, priekšsādātāja kungs. Komisijas priekšsādātāja vietnieka kungs, Leonī kungs, deputāta dāmas un